29. decembrī. Es gribētu arī jums paziņot, ka saskaņā ar 74. reglamenta pāntu kopā ar padomas prezidentu šodien es esmu parakstījis regulu par statistisko atdevu attiecībā uz transporta preču pārvadāšanu pa zemes, sauszemes ceļiem. 15. decembrī.